Dāmas un kungi, labdien! Sākam šodienas sēdu un sākšu ar pāris paziņojumiem. Un pirmais īpaši tas, kas arī man aizkastin, ir tas, ka um, Karolina Lukas kundze rakstveidā Eiropas parlamentam paziņoja, ka ir ievēlēta Britu parlamentā un līdz ar to novērstu Eiropas parlamenta deputātu. Parlaments to viņam zināšanai un atbilstoši 7. panta otram atpakšpunktam par tiešām parlamenta uh, vēlēšanām Un atbilstoši 4. paragrāfa 4. ievilci konstatē, ka atbilstoši reglamentam šī vieta ir brīva no 18. māja 2010. gadā. Un tāpat arī no 12. māja 2010. gadā Makmelans Skota kungs ir Eiropas Liberāļu un Demokrāta apvienības grupas deputāts. Un tagad turpināsim ar darba kārtību. Uh, Pirmais darba kārtībā ir Mankas kunga ziņojums par budžetu grozījumu 01.211. daļa Eiropas parlaments un pēc tam 2011. finanšu gada budžeta ieņēmuma izdevuma tāmas pirmā iedaļa Helga Strupels kunga ziņojums. Pirmajam dodu vārdu Mankas kungam, referentam, četras minūtes lūdzu. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegyne. Paldies, priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā daudz procedūras kļūst skaidrākas un ātrākas nekā līdz šim. Kompetences ir arī skaidrāk definētas. Eiropas parlamentam ir uh, vairāk kompetenču, un Eiropas uh, Savienība var darboties uh, efektīvāk un ātrāk. Daudz valstu pilsoņiem ir tagad iespēja vairāk, plašāk iespaidot notikumu attīstības gaitu. Un mums jānodrošina tas, ka visi pilsoņi, arī tie, kas nav tik ļoti turīgi, varētu izmantot iespējas demokrātiskos procesus pilnā apmērā izmantot un uh, uh, tajos iesaistīties. Respektīvi, iesaist demokrātiskos procesos nedrīkst būt saistīta ar uh, finanšu labklājību. Eiropas uh, Savienības institūcijas iespaido arī uh, Lisabons līgums stāšanās spēkā. Bija vienošanās, ka izdevuma kategorija numur 5 tiks veltīta papildus izmaksu uh, uh, sadalījumam, kas izriet no Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un tieši tādēļ pēc uh, budžeta uh, noteikšanas 2010. gadam mēs šodien uh, pievēršamies budžeta grozījumiem. Pēc tam, kad tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu papildu līdzekļus, mēs darījām visu, lai mēs varētu šo uh, iespēju pilnā apmērā izmantot un lai tos līdzekļus, kādi jau ir mūsu rīcībā, arī pārdalīt. Lisabonas līgumam ir tieša un netieša ietekme uz Eiropas parlamenta dažādiem dienestiem. Un parlamenta budžeta grozījumu plāns nosaka tos, to, ka Eiropas a, parlaments a, varēs aktīvi darboties likumdošanas jomā, jo viņš tiks iesaistīts visu a, likumdošanas aktu pieņemšanā un tāpat kā padomu varēs aktīvi rīkoties. Budžeta grozījumu ir zemāk nelīdz šim domāts 4 miljoni eiro papildus līdzekļi tika izdalīti, un pēc tam dažādās mm, idlās tika samazināti līdzekļi, jo budžets tiks pieņemts vienu mēnesi vēlāk nekā līdz šim tika pieņemts. Dargie kolēģi! Ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē lielākā daļa uzņēmumu un institūciju saskars ekonomikas krīzi un tās rezultātā mēģina vēl efektīvāk rīkoties. Tas ir izaicinājums arī mums, Eiropas parlamentam un arī citām Eiropas institūcijām. Nepieciešama ietaupījuma un efektīva darbība. Un tas ne tikai šogad, bet arī turpmāk, un tas arī ir atkarīgs no Eiropas parlamenta ģenerālsekretāra. INLO ģenerāla direktorātā un drošības eh, dienestā būs izmaiņas, par to vienējās jau decembrī. Ir iespējams uh, liels ietaupījums, un tas būs iespējams arī nākošo gadu laikā. Paldies! Priekšstādāji, paldies referentam. Tagad uh, vārds Helgai Trüfels kundzei uh, četras minūtes. Viņa arī ir referente. Godātā priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi! parlamenta budžets 2011. gadam ir pirmais īstais eh, mūsu nama budžets pēc eh, Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Eh, tas nozīmē, ka parlamentam būs plašākas kompetences, vairāk uzdevumu, plašāka atbildības joma, it īpaši arī likumdošanā. Tāpēc mums arī ir vajadzīgs lielāks kapacitāts, lai šos uzdevumus veiktu, un priekš tā ir vajadzīgs lielāks budžets. Eh, Gribu arī uzsvērt, ka tajā pat laikā ir eh, ekonomiskā un finanšu krīze, eiro stabilitātes krīze. Vācijā 2011. gadā sasies spēkā parādu bremzi tā devētā. Eh, un mums ir liels problēmas ar Grieķijas parādiem un citiem lieliem valsts parādiem. No tā viss izriet ka mums ir jārod ļoti atbildīga pieeja šajā sarežģītajā situācijā, uh, E, kā e, tikt e, galā, kā operēt ar šiem budžet, parlamentu budžetu pieaugumiem. Es esmu referentu par 2011. gadu parlamentu budžetu un es atspoguļoju vairākumu pozīciju, bet arī savu kā zaļās deputāts pozīciju vēl izklāstīšu. 20% no parlamentu budžeta, no administratīvā budžeta bija tāds kā virsējā robeža, ko 1988. gadā tika nosprausta starp institūcijām bet 2011. gadā tas vairs nevar būt spēkā, tāpēc, ka realitāte ir būtiski mainīsies. Ir notikusi e, e, savienības paplašināšana, ir e, parlamenta uzdevumi krietni vien paplašināt tādēļ. Šie 20% nedrīkst e, no tāda fundamentālistiska viedokļa tikt skatīt. Tomēr ir skaidrs, ka mums ir jābūt arī disciplinētiem, ir jābūt atbildīgiem, un tāpēc šos 20% pārāk pārsniegt arī nevajadzētu. Parlaments, prezidijs ir divi 20,46 eh, eh, miljonus eh, procents ierosinājis, tad 39 miljonus vairāk nekā to, kas mums bija šogad. Um, Un vienošanās tagad tomēr ir tāda, ka 20,32% eh, eh, plus 20 miljonu pieaugums tas būtu. Mēs esam samazinājuši tātad šo savu pieprasījumu. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgi bibliotēkā vairāk eh, darbinieku informācijas tehnoloģijās pētījumu veikšanai, arī vidas aizsardzībai ir jāliek akcents lielāks šeit parlamentā un būtu ļabi arī Strasbūrā, ka būtu vairāk velosipēdu pieejama, lai nebūtu tik daudziem jāizmanto šoferdienests. Bet e, ar ko ir problēmas? Problēmas ir ar to, ka 2011. gadā 1500 eiro būs pielikums asistentiem, nevis deputātiem, bet asistentiem. Tā būtu kopīgā summa 13,2 miljonu eiro. E, komitejas vairākums E, e, ir rezervē iekļāvis šos e, pielikumus piemaksas asistentiem. Viņi grib šo jautājumu vēl izvērtēt un pieņemt lēmumu par to vēlāk šogad. Es gribētu uzsvērt, ka zaļo pozīcija šajā punktā ir tāda, ka dēļ šī sarežģītā mēģi konflikta, kas mums ir, mums ir jābūt tomēr um, piesardzīgiem, ņemot vērā uh, valsts parādu problēmu, un tāpēc es uzskatu, ka mums būtu jāatsakās no šā pieauguma 1500 uh, asistentiem nākamgad. Es gribētu aicināt nevis uh, grozot deputātu nolikumu, bet uh, paši apņemoties brīvprātīgi uh, mazāk ceļot biznesa klasē, uh, kad mēs kā deputācijiem, uh, tie varētu būt tādi soļi, kā mēs pasvītrot, ka mēs uh, vidas aizsardzību un līdzekļu taupību uh, arī ņemam nopietni paši attiecinot uz sevi. Un tāpēc 12,9% CO2 izmešu samazinājums e, salīdzinot ar 2008. E, gadu, tas ir uzlabojums mūsu e, vides, tā sakot, nospiedumā. Mēs arī elektrību mazāk patērēm. Tātad, es domāju, šāda atbildība mums ir jāizrāda gan finanses politisks, gan vidas politikas jomā. Paldies! Paldies! Tripelkundzei. Tagad politisko grupu vārdā Fernandes kungs trīs minūtes. Kolēgas, o Partido Popular Europeu defende o rigor. Dargie kolēģi, tautas partijas vārdā var teikt, ka mēs aizstāvam budžeta disciplīnu, ilgspējīgu attīstību, kas tiktu vērsta nākotnē. Atzinīgi vērtējam paveikto definējot izdevumus un norādot uz to, kas vēl var tikt izmainīts un kas ir elastīgs. Esam ļoti iepriecināti arī par šo vidustermiņu skatījumu, mm, piemēram, uz nekustamo īpašumu jomu. Domājam, ka atsevišķas jomas var tikt vēl uzlabotas un uh, gribam atgādināt, ka tā stratēģija, kādu tagad piedāvājam, ir ilgtermiņa stratēģija. Protams, ka tiek nosprausti ambiciozi mērķi. Uh, Tādēļ ir ļoti nozīmīgi sākt ar tā saukto nulles budžetu, kurā tiek pamatots katrs izdevums. Tajā pašā laikā aicinām uh, analizēt situāciju un uh, nospraust arī ieguvumu un uh, zaudējumu bilanci, lai zinātu, kur vēl var ietaupīt. Atbalstam arī dažu izdevumu kategoriju samazinājumu Leģislatīva, likumdošanas izcila darbība ir mūsu galvenais mērķis, kuru parlaments mēģina sasniegt. Un mēs zinām, ka ja nav atbilstošas likumdošanas, jeb ja likumdošana nav īsti veiksmīga, tad tas noved pie ļoti augstām izmaksām, bet tās ir tās izmaksas, kuras tad uh, sēdz Eiropas Savienības pilsoņi. Jaunā kompetence, kas parlamentam piekrīt pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, var tikt izmantota, lai izpildītu šos mērķus, šo izcilo likumdošanas darbu. Atbalstam uh, izstrādāto plānu, redzam, uh, ka uh, dažās vietās ir arī uh, darba vietu saīsinājums, bet no otras puses um, ir ļoti augsta kvalitāte nepieciešama šiem uh, cilvēku resursiem, jeb nodarbinātajiem. Mūs sagaida plaši izaicinājumi. Eiropas Savienības institūcijām būs izšķirīga loma, respektīvi mēs nedrīkstam atļauties uh, strādāt neveiksmīgi, bet tam ir nepieciešami atbilstoši līdzekļi. Zinām, ka attiecībā uz budžeta līdzekļiem bieži vien ir dažādi uh, paziņojumi, dažkārt tie ir populistiski, demagoģiski. Līdzekļu palielinājums deputātiem bieži vien neatbilst tam, kā tas uh, bieži vien tiek uh, ziņveidā izplatīts Parlamentam ir nepieciešami līdzekļi, lai mēs varētu strādāt un lai sasniegtu tos mērķus, kurus uh, Eiropas pilsoņi sagaida no mums. Un šeit vēlos vēlreiz uzsvērt šo likumdošanas izcilo darbību. Paldies! Nākošais runātais Vogankungs. Vienmēr ir pretrunīgas lietas, kad mēs runājam par savu budžetu, un mēs jau esam redzējuši diskusijas par grozījumiem un par, runājot par budžetu 11. gadam. Uh, Tomēr man liels prieks, ka lielākā daļa jautājumu ir atrisināti jau budžeta komitejā. Manuprāt, ka ir palikuši tikai pāris nesaskaņas budžeta komitejā un birojā par budžetu. Nu, varbūt kā divi vai trīs jautājumi. Nu, protams, viens no tiem ir 20%, jo slieksnis otrs jautājums ir par ēkām, ko mēs izmantojam. Un vēl viens ir vēl arī jautājums par šo pabalstu 1500 eiro apjomā katram deputātam. Tas, protams, ir visai pretrunīgs jautājums un to būs grūti risināt. Un vēl grūtāk to risināt tik smagos ekonomiskos apstākļos, ko šobrīd. Un mēs visi apzināmies, ka no Lisabonas līgums izliet vairāk atbildības, un tādēļ mēs vēlētos šo finansējumu novirzīt rezervē un paturēt, kamēr esam nociekuši pilnas izmaksas šim priekšlikumam. Vēl viens jautājums ir par biroja pabalstu. Kompromiss bija samazināt summu no 1,2 miljoniem eiro līdz 400 tūkstošu eiro. Un, protams, ir jāiesniedz visas kvītas un dokumenti, tad, kad tiek iesniegts kāds pieteikumus līdzekļu saņemšanai. Domāju, ka mēs to visu varam atbalstīt, un kolēģi paši izlems, vai šie divi kompromisi ir pieņemami vai nē. Manuprāt, lielākā daļa no sociālas grupas varēs pieņemt šos kompromisus. Tomēr ir izkristalizējusies vēl viena lieta no diskusijām par 11. gada budžetu, proti, ja mēs vēlamies finansēt papildus darbības, kas iziet no, finans, no Lisabonas līguma, mums ir jāatrod ietaupījumi arī citu vietu. 11. gada budžetā ir mēģināts izdarīt šādus ietaupījumus un kopumā mēs esam panākuši samazinājumu no 6,5 līdz 5,8%, bet mums ir jādara vēl vairāk nākotnē. Un es ceru, ka nākotnē birojas iesniegs priekšlikumus un piedāvājums ne tikai par izdevumiem, bet arī par to, uh, kā mēs varētu izdarīt ļoti efektīvus ietaupī, ietaupījumus, un tas būtu vairāk saistīts ar to, ka mēs mainam savu rīcību, nevis vienkārši kaut ko nogriežam. Un tātad es ceru, ka birojas nākotnē piedāvās šādus priešlikumus, un par tiem varēs ar deputātiem runāt jau agrīnā stadijā, un tad mēs varēsim parlamentā ieskicēt budžetu un ielaikus arī ieskicēt savas prioritātes un skatīties, kur mēs varam veikt kādas ietaupījumus. Tomēr tikmēr ir jāturpina strādāt, lai pārliecinātos, ka 11. gada budžets ir pieņemams deputātiem un arī sabiedrībai. Paldies! Nākošais runātājs Haglonda kungs, trīs minūtes liberāļu vārdā. Man, det eh, är faktiskt varit en intressant diskussion om... Priekšsēdētājs kundze, Šīs diskusijas ir patiesi ļoti interesantas. Mēs runājam par parlamenta budžetu. Vēlos pateikties īpaši Trupelu kundzei par paveikto darbu un par šo ļoti izsvērto diskusiju sākumu. Ir skaidrs, ka Lisabonas līgums nosaka jaunu darba veidu parlamenta izdevumi pieaugs, jo parlamentam būs uh, plašāka darbības joma. Man izbrīna tas, ka mēs neko uh, neesam teikuši par to, kā mēs pārstruktūrēsim mūsu pašu darbu, lai labāk atbilstu šiem jaunajiem uzdevumiem. Liberāļi samērā kritiski uh, izturs pret um, šiem budžeta priekšlikumiem, bet redzam, ka mm, ir jau zināms tāds arī samazinājums sasniegts. Katrā gadījumā um, neakceptēsim uh, lielāku paaugstinājumu nekā 1500 um, eiro kopējo pieauguma asistentiem. Un bez tam nedomājam, ka ir nepieciešama reprezent, konsultācijas izdevuma piemaksa. Lielām politiskām grupām tas varbūt ir uh, nozīmīgi, bet mēs domājam, ka nav nepieciešama plaša līdzekļu pieauguma politika. Mēs eh, redzam, ka bieži vien eh, tiek runāts eh, nevis par to, ka izdevumi paaugstinās, bet par to, ka mums ir jāveic mūsu uzdevums, bet tas jau nav īsti tā, tie ir papildus izdevumi. Bez tam mums ir jāpadomā par to, ka jo vairāk asistentu pieņemam darbā, jo plašāks telps ir nepieciešams mūsu ēkās. Un tad atbilstoši um, manai pozīcijai, ko izklāstīju, tiks arī balsots. Paldies! Nākošā runātāja uh, Tripelkundze, minūte 30. Paldies! Gribētu sākt vēlreiz ar šo brīnumvārdiņu, ko Hāglund kungs nu pat pieminēja arī uh, izsvērtība līdzsvars. Ja mēs tagad runājam par 2011. gada budžetu, tad mums ir jāuzdod vispirms šis jautājums, kā mēs radīsim līdzsvarot pieeju. Kolēģis Fernandes runāja par populismu. Un šeit parlamentā ir arī tāda uzskati, ka ir jābūt ļoti disciplinētiem un ļoti atbildīgi jāizturas attiecībā uz budžetu. Bet man domas tomēr atšķirās no Fernandes domām, jo uh, tagad mēs prasam no dalību valstīm uh, krietni uh, ietaupījums un, un no visiem tas tiek prasīts, tad jau mums tomēr arī pašiem uz sev jāpaskatās, uh, lai mēs šeit pataupītu līdzekļus. Es domāju, ka mēs nevaram to nosaukt par populismu, bet tas ir politiskās atbildības, uh, tā ir izpausme, ja mēs arī paši uh, parlamentā gribam drusku taupīt. Ja jau mēs prasam dalību valstīm tik ļoti taupīt, un uh, Grieķijai un tam līdzīgi, tad arī mums pašiem ir jābūt taupīgākiem, jābūt drosmīgiem. Uh, Eh, un jāizturas atbildīgi eh, labi. Eh, tur, kur mums ir vajadzīgi vairāk līdzekļi, mums ir jābūt arī pietiekoši pašapzinīgiem un atklātiem to pateikt, bet tāpat laikā jāsaprot, ka patreizajā situācijā arī mums ir jābūt gataviem mazliet knapināties, jo tās pieder pie lietas. Tas ir šīs dienas situācijā neizbēgam, ka mums ir arī jāizrāda tas, ka mēs to arī saprotam pašā attiecībā uz sevi, ne tikai rādam uz citiem ar pirkstu. Paldies! Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Bokros kungs Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā. Tiboku. Paldies! Rumānijā valsts eh, pārvaldes darbinieki 25% eh, ienākumu samazinājumu, eh, Spānijā 5 līdz 15%, Portugālē Eh, un pat pa Grieķiju mums nerunājot, valdības eh, izdara milzīgas centienas, lai samazinātu izdevumus attiecībos cilvēku resursiem. Apvienotā karalistē valdība jaunā jau ir eh, darījusi zinām, ka ir jābūt ietaupiem ļoti būtiskiem jau šogad. Vai jebkurš šajā parlamentā uzskata, ka tagad ir laiks Eiropas parlamentam tērēt vairāk līdzekļus? vairāk darbinieku mums ir vajadzīgi grupām, politiskajām, uh, eh, bibliotēkā, informācijas tehnoloģijām, 5, 1500 eh, vairāk asistentu piemaksām, uh, ir runa par 1502 izmaksas debati, ir diskusija, bet pat pirmā ir pilnīgi ne, ne, nevajadzīga, manuprāt. Mums jāatsakās no šīm iemaksām, tāds mans uzskats vairāk pilnvars, jā, mēs zinām, ka tādas mums ir, bet eh, ne jau obligāti eh, ar to ir saistīta lielāka izdevuma. Mums ir jābūt eficientākiem, efektīvākiem eh, attiecībā uz tā, kā mēs tērām līdzekļus. Tāpēc es pilnīgi piekrītu Tripels kundzei kura sacīja, ka ir iespējams ietaupīt līdzekļus arī šeit parlamentā. Mums nav vajadzīgi milzīgi daudz automašīnas e, e, Strasbūrā. Mums ir brīva, e, bezmaksas publiskais transports. Es katru dienu izmantoju tramvāju, piemēram. E, mums nav jālido biznesa klasē lidmašīnās, mēs varam ekonomikas klasē lidot. Es, piemēram, principu pēc nekad ne, neizmantoja biznesa klases lidojumus, lidojot, dodot šurp, tieši šurp no Budapeštas. Tāpēc jūs varbūt ziniet, uh, diskusijas starp biroju un e, komiteja bija ļoti noderīga. Es redzu vēl milzīgas iespējas ietaupīt e, parlamentu izdevumos. Paldies Bokroškungam. Tagad vārds Andresens kundzei. 1 minūte 30. Paldies priekšsēdus kundzei. Vēlreiz esmu šokēta redzēt, kā parlamenta deputāti eh, turpina pieprasīt budžeta pieaugumu, eh, kamēr dalībvalstīs cilvēkiem ir eh, ar lielām grūtībām jāsaskarās patreizē krīzē. Un tāpēc es gribu aicināt parlamentu kolēģis aicināties ētikas principus vai patreizējā situācijā. Tas ir pieļaujami, ka dalībvalsts samazina sašaurina budžets, bet mēs gribam lielāku budžetu šeit parlamentā administratīviem izdevumiem. Vai tas Tas ir pieņem, ka Eiropas institūcijas dodas uz uh, kopienu tiesu par uh, padomas uh, uh, lēmumu, ka ir jāsamazina uh, um, ierēģņu um, algas pielikumu. Vai tas ir ētiski? Um, šādā veidā cīnīties uh, par, par savu naudiņu, tad, kad visiem ir jāknapinās. Ļaujiet man paskaidrot, budžeta kontrols komiteja ir vienbalsīgi bijusi uh, E, pret um, padomus budžetu 2008. gada aps, e, izpildus apstiprināšanu, e, tāpēc, ka tas nav caurskatāms. Un kāda nejaušība arī parlaments negrib apstiprināt parlamentu budžeta izpildus. Bet vienalga, tātad mēs prasam līdzekļu pieaugumu. Dāmas un kungi, Eiropieši, mēs balsosim uh, un savā balstojumā parādīsim savu uh, ētisko stāju. Uh, būsim atbildīgi. Paldies! Paldies! Un tagad uh, noslēdzam šo uzstāšanos kārtu uh, politisko grupu vārdā. Vertmans kundze, pusotru minūtu. Priekšsēdētājs kundze. Lisabonas līgums nosaka dažādas izmaiņas, tas skar arī Eiropas parlamenta nozīme un kompetences. Uh, Es jau norādīju uz to, ka parlamenta budžeta izmaiņas ir tikai tādas, nu, noteikts. Protams, ka mums jācenšas pēc iespējas labāk likumdošanas darbā strādāt. Un, protams, ka mums ir arī vairāk darba. Uh, un lielāks darba apjoms. Bet es domāju, ka krīzes laikā šī krīze ir smagākā kopš 60 gadiem. Un jānorāda uz to, ka mēs kā Eiropas parlamenta deputāti īpaši uzmanīgi pievēršamies uh, finanšu līdzekļiem. Padomei un Eiropas parlamentam jāsadarbojas. Uh, tiem ir pienākums sadarboties plašāk un dziļāk, un tam ir nepieciešama īstena partnerība. Paldies! Priekšsētāji, paldies! Tagad citi runātāji. Pirmais būs Kalfina kungs 2 minūtes 30. Уважаема <coughs> госпожо председател, уважаеми колеги,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 tērējam nodokļu maksātāju naudu, bet no otras puses mums ir jānodrošina, ka parlaments var uh, pildīt visus savus pienākumus, kas tam saskaņā ar Lisabonas līgumu piekrīt. Un tiesas saskaņā ar jauno Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumu mūsu institūcijai ir ļoti daudz jaunu uzdevumu. Tieši parlamentā 500 miljoni mūsu iedzīvotāji ir pausti savu viedokli un mūsu uh, pienākums ir Eiropas demokrātijas tradīcijās novērot likumdošanas darbu un mums ir jārīkojās, lai nodrošinātu parlamenta popularitāti. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas izraisīs ļoti daudz diskusiju, ir tas, cik lielā apmērā Eiropas parlaments rēķinās ar smago ekonomisko situāciju Eiropā un cik uzņemās vadību samazinot savas izmaksas. Un tie pasākumi, par ko mēs runājam šodien, jau ļoti labi atspoguļo ekonomisko situāciju. Mēs esam lūguši palielinājumu par 5,5%, un mēs rādām savu apņēmību ierobežot visas jaunās funkcijas, lai nebūtu lielāks pieaugums par 0,8% pār 20% palielinājumu. Un tomēr vienlaicīgi mums ir skaidri jāpasaka, ka vecai vienošanās ir jāpārskata nākotnē, lai atspoguļotu institūciju jaunās funkcijas un ņemt vērā to, ka ir lielāks cerības un ir palielināta loma Eiropas parlamentam. Un, kolēģi, mums nākotnē ir jādara vairāk, lai uzlabotu parlamenta darba efektivitāti, izdarot uzsvaru nevis uz ēkām, bet uz jaunām tehnoloģijām un jārada piemērs par institūcijas standartiem, un mēs nedrīkstam ļaut budžetam pār automātiski pieaugt, par ko vienmēr, protams, priecājas administrācija. Tas, ko mēs darām, atspoguļo to, cik mēs esam atbildīgi. Alberto kungam lūdzu vienu minūti. Herzlichen Dank. Paldies. Es domāju, ka īpaši krīzes laikā politiķiem jābūt spējīgiem racionāli uh, rīkoties un emocionālās domas nodalīt. It īpaši runājot par budžeti un finansēm. Es domāju, ka runājot par Lisabonas līgumu un budžeta jautājumiem, tas nu, nedaudz izskatās arī kā laika ziņas. Praktiski mēs zinām, kā, kāds rīt būs laiks, sola lietu un ņemam līdzi lietu sargu, varbūt pāris pils nokrīt, bet nu tā īsti nelīsta. Līdzīgi ir ar Lisabonas līgumu. Mēs nezinām, kāds būs darba noslogojums Eiropas parlamentā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un es jautāšu, kā tad uh, kolēģi uh, varēja strādāt līdz šim um, gan uh, komitejās, gan birojos un prasot 1500 eiro pieaugumu uh, kā sekretariāta pielikumu. Tas ir tāds simbolisks, um, simbolisks tādēļ, vai mēs vispār esam spējīgi uh, efektīvāk strādāk, mazāk izdevumu sekretariātiem izdot, un es domāju, ka padomājot par šiem jautājumiem, tas mums dotu vairāk nekā prasīt vairāk un vairāk un vairāk. Un tīpaši uh, nākošu, kad tiešām redzēsim un zināsim, cik daudz papildus darba ir devis uh, likuma, uh, Lisabons līgums. Paldies. Nākošais runātājs Černiecka kungs vienu minūti. Szanowni Państwo, z uh, całą pewnością. Dāmas un kungi, nav šaubu, ka Eiropas parlaments, kas ir saņēmis papildus pilnvaras, vēlas spēlēt lielāku lomu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un parlamentam ir jābūt piekļuvēji nepieciešamiem finanšu instrumentiem. Protams, praksē mēs vēl nezinām, kā palielināsies mūsu loma, bet mēs zinām, ka tā noteikti palielināsies un tāpat arī nodokļu maksātāji no mums gaidīs vairāk. Un tādēļ priekšlikums palielināt finansējumu asistentiem politiski un visādi citādi ir attaisnojams. Mēs apzināmies faktu, ka pastāv krīze Grieķijā un citur Dienvidē Eiropā, un tā ir politiska problēma, bet mēs nevaram tādēļ samazināt izmaksu un atslēgt Eiropas parlamenta funkcijas. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamenta budžets ir jāpalielina. Nākošais runātājs Vandars Stopkungs 1 minūte 30. Paldies, priekšsēdus kundze. 2011. gada budžeta pieaugums būtu 1,7 miljārdi 4600 eiro uz katru deputātu dienā. Milzīga naudas summa. Un šī, šo naudu varētu visi visādi izdamot, izmantot, bet svarīgi ir, lai pilsoņiem būtu iespēja lemt par šo. Mums vajadzētu ļaut Katram brīvi izvēle uh, Briseles, Luksemburgas un īpaši Strasbūras atslēgas iemest miskastē. Pilsoņiem jāapzinās šīs milzīgās izmaksas, eh, kas rodas 4600 eiro dienā uz galviņu. Šis skaitlis ir jāsamazina. Pretējā gadījumā šī nasta tiks uzkrauta pilsoņiem uz pleciem. Jā, vajadzētu būt atklātībai, par to vajadzētu pilsoņiem ļaut lemt par to, bet tā nenotiek. Mēs tikai prasam vairāk un vairāk. E, kaut kur e, kulāros tiek izlemti šie jautājumi, kad desmitiem miljonu eiro atkal tiek dalīti vairāk. Mums jādomā par to, kas notiksies tālāk vai tiešām eh, mēs uzskatām sevi par tik eh, šo 4600 eiro dienā cienīgiem. Došu vārdu Greslas kundzei minūti. Dārgie kolēģi, Dargais kolēģi Fanders Tupkungs, es esmu šīs naudas vērts, un es arī to saku pašapzinīgi. Ja jūs nesat šīs naudas vērts, eh, man ļoti žēl par jums. Mēs paši eh, neradam, eh, neizdaram sev pakalpojumiem, mēs radam šeit sev tādas darba apstākļas, kas nav pieņemami. Es uzskatu šo sekretariātu naudas pielikumus par attaisnojumiem, tie ir vajadzīgi. Kas šeit grib strādāt, tam ir vajadzīgi darbinieki. Tie, kas negrib strādāt, nu, tad lai nestrādā. Ne nevienam nav jāizmanto obligāti šī sekretārāta pielikums, bet, ja tas ir vajadzīgs, e, tad to vajag izmantot. Es varu sacīt, ka es uzskatu, ka es esmu šīs naudas vērts un arī man darbinieki ir tās vērti. Kas mums ir jādara? E, darbs, kas ir noticis pagātnē, e, uz budžeta pārpalikumu pamati ir jāpārbauda. Ir jāpārbauda, kur mēs tomēr varam ietaupīt. Es šeit domāju īpaši par web televīziju, par tīmekļu televīziju, eh, vai tomēr, vai tiešām tā ir vajadzīga, nu to varbūt ir vērts pārdomāt. Daudz reformas jau ir notikušas prezidiju vadībā, un tās būtu arī jāiedirbina. Budžeta kontrols komiteja darīs viss, kas ir tajos spēkos, lai šos nevajadzīgās izmaksas no tām tiktu vēl. Paldies, Gestas kundzei, vārds Fanorden eh, kungam minūte priekšētājas kundze visā Eiropē valdības un institūcijas samazina savus izdevumus, bet šis parlaments dzīvo tādā kā pasaku pasaulē. Esmu dzirdējis labus vārdus par to, kā ir jāietaupa nauda un jārīkojas efektīvi, bet 1,7 miljārdu budžets, tas nozīmē, ka par 6% būtu pieaugums. Tas nav pieņemams, mums ir jārunā par lieliem ietaupījumiem, nevis par palielinājumiem. Daudz ir iespēja to izdarīt. Pirmkārt, ir jāmazina izšķērdētie līdzekļi un nevajadzīgi izdevumi. Mums ir jāpieprasa, lai tiek pielikts punkts šim Strasbūras cirkum un vēl 50 miljonus mēs katru gadu varētu ietaupīt slēdzot parlamenta pārstāvniecību katrā no valstīm. Mums ir jāvienkāršo šī birokrātija. Amatpersonu skaits, ko algo parlaments, ir 6000, 15% pieaugums sešu gadu laikā vien cita, jebkura cita organizācija mūsu laikos radītu iespēju radīt ietaupījums. Manuprāt, šķiet, ka mēs parlamentā dzīvojam pēc tam citā pasaulē, ir jārīkojās aktīvi, lai mēs gūtu patiesas ietaupījums mūsu budžetā. Paldies! Paldies! Tagad stāsta kungs. voorzitter collega's ik wil eh, tussenkomen. paldies priekšsēdētājas kundze dargie kolēģi es eh, gribēju eh, reaģēt atbildot uz šo pielikumu sekretariāta izdevumiem 1500 eiro apmērā. Lisabonas līgums nosaka, ka mums būs vesela rinda jaunu uzdevumu. Nē, esmu īsti par to, lai vienkārši paplašinātu personāla, bet, nu, piemēram, lauksaimniecības komitejā, Liba komitejā lielāks darba apjoms ir, un tur vajadzētu vairāk personāla. Bet vai tiešām katram atsevišķam deputātam vēlreiz būtu jāsaņem 1500 eiro? Nu, tas ir pat tieši absolūts trakums, tas nav korekti. Es desmit gadus strādāju vides komitejā, tur ir daudz likumdošanas akti jāpieņem. Uh, Es vienmēr strādāju ar trīs asistentiem, un es pieņemu, ka tie kolēģi, kas tagad vai arī nākotnē strādās gan lauksaimniecības komitejā, gan arī citās varēs trīs asistentu darbu izmantot. Greslas kundze, tā kā jūs teicāt, tas, kas papildus grib strādāt, tam vajadzētu vairāk asistentus uh, nodarbināt un citiem. Nē, manuprāt, tas ir nedaudz uh, uh, populistiski priekšsēdētāji. Nu, tas bija tik daudz uh, brīvā mikrofona procedūras ietveros. Tagad došu vārdu uh, atkal referentiem. Mankas kungs, divas minūtes. Ďakujem, pani predsednička. Chcem... Paldies, priekšsēdus kundze. Gribētu pateikties visiem, kas piedalījās debatēs. Ar prieku konstatēju, ka visi vēlas, lai likumdošanas darbs notiktu efektīvi un līdzekļi tiek izmantot liederīgi. Mums katram ir savs viedoklis par to, kur varētu veikt uzlabojums. Šīs dienas debatas to labi parādīja Bokraškungam vēlētos sacīt, ka ir veids, kā mēs varētu panākt ietaupījums objektīvi. Jūs, politiskās grupas deputāti, tieši pirms gadu to gribēja novērst. Savā dzimtenē strādāja reģionālā pārvaldē, uh, Un pirmais solis, ko es spēru, bija mūsu reģionu darbību ārējā pārskatīšana vai audits. Un tā mēs samazinājām administratīvās izmaksas par līdz pat 15%. Ja mēs vēlamies konstatēt, kur pastāv iespējas ietaupījumiem, kur efektīvāk tērēt līdzekļus, tad vislabākais ir šāds ārējs audits. Tie, kas bija pietiekoši drosmīgi tādu veikt, vislabāk varēja arī izmantot savu līdzekļu samazinājumu, administratīvo izdevumu samazinājumu. E, nākamo dienu gaitā būs diskusijas un balsojums par budžetu, Eiropas ekonomiskā un, un sociālas komitejas, reģiona komitejas budžeta arī tiks apstiprināt šīm institūcijām E, tagad ir arī vairāk kompetenču ar Lisabonas līgumu. Es gribētu aicināt šos budžetus pēc iespējas drīz apstiprināt, lai šīs institūcijas varētu izpildīt savus e, jaunos uzdevumus e, tajās jomās, kas saistīts ar Lisabonas līgumu. Paldies, tagad vārds Trīpels kundzei divas minūtes. Godātā priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi, jūs visi dzirdējāt, cik nevienprātīgi mēs bijām runājot par 2011. gadu budžetu, nav jau arī brīnums. Jo no vienas puses mēs gribam, tātad mēs debatējam par to, vai būs vairāk vai mazāk naudas, bet no otras puses arī te ir runa par simboliskiem vai e, fundamentāliem jautājumiem. Kā referenti es gribētu konstatēt šādi. E, Grēslas kundze, PP e ļoti noteikti iestājās par e, šo pieaugumu, e, lai parlamentu darbu spēju uzlabot, saglabāt. Citi kolēģi sacīja, nē, tas nemaz nav vajadzīgs, vai mums ir daudz rūpīgāk jāizvērtē, kā to var pamatot. Un jārod arī pārskats par uh, parlamenta dažādām darbības jomām, kā tas tiek veikts. Kā referenti es vēlos konstatēt, ka budžeta komitejas deputātu vairākums ir nolēmis papildu līdzekļus iekļaut rezervē Tātad uh, uh, budžeta komitejā tie vēl nav uh, apstiprināti un tie vēl ir pamatīgi jāpārskata. Uh, tas darbs vēl ir priekšā. Šis izvērtējums vēl tiks veikts un tad rudenī mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma un ļoti nopietni vēlreiz to izvērtēsim, lai oktobrī ar jauno budžeta procedūru, ar padomu turpināt šīs sarunas un arī šeit parlamentā eh, izkristalizētos vairākumu viedoklis. Es domāju, tas ir jākonstatē, ka tā tad ir šīs domas, kas dalās, ir vairākums, uz kurienes liecās, un tas ir tāds, ka eh, šie skaitļi ir vēlreiz trūpīgi jāpārskata. Paldies par debatēm, eh, novēl visiem gudru prātu arī tālākajā budžeta apstiprināšanas procesā. Paldies! Uh, Trupelkundzei līdz ar to kopīgās debats parlamenta budžets ir noslēgtas.